un balsošana notiks jūnijā. Nākamā sēde notiks rīt, ceturtdien, 18. aprīlī, no pulkstens 9 līdz 5 pēcpusdienā darba kārtība ir publicēta Eiropas parlamenta mājaslapā. Sēde tiek slēgta.